izmantot vairāk burkānus, tātad stimulus, pozitīvus stimulus. Ukrainas eh, dalība Eiropas Savienībā ir mums strateģisks mērķis, un mums ir jāatrod atbilstoši pasākumu, kā to realizēt. Paldies, cienējamā kolēģe Mirska kungs. Priekšsēdētāji, man ir vie...